So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Darbie kolēģi, lūdzu apsēdieties. Und uh, wir kommen zum Beginn. Sāksim darbu. Un sēdes sākumā mūsu Startautiskās tirniecības komitejā sāksim ar äh, darbkārtības pieņemšanu, kas ir pirmais darbkārtības punkts. Piedāvāju jums, eh, tā kā mūsu darbkārtība ir ļoti piesātināta un ir daži svarīgi punkti, kas ir jāizskata koordinātoru sanāksmē, piedāvāju piekto punktu no šodienas atlikt uz citu eh, sanāksmi. To izskatīt tātad citā sanāksmē. Par to es tagad gribētu ļaut jums balsot. Kurš par to, ka mēs piekto punktu atliekam? Dankeschön. Paldies. Tas ir vairākums, līdz ar to piektais punkts ir atlikts. Vai vēl kāds grib kaut ko teikt par darba kārtību? Nē, tad eh, darba kārtība līdz ar to ir pieņēmta. Tad tagad pāriesim pie otrā punkta. Kā jau parasti, ir jāapstiprina sanāksmes protokols, un tas ir uzskatīts par apstiprinātu, ja līdz sēdes beigām neviens nebūs iesniedzis iebildumus. Un tad pāriesim pie trešā punkta. Arī šeit, kā parasti, gribu pateikt, ka mūsu e, sanāksme ir redzama tiešsaistē internetā. Un e, jārēķinās tātad jums ar to, ka e, cilvēki varēs jūs novērot jūsu darbā. Tad vēl daži īsi paziņojumi attiecībā uz Eiropas Savienības un Indijas attiecībām un uh, tirzniecības sarunām. Tur ir nedaudz virzība vērojama, līdz ar to sarunu vedēji 18. janvārī atkal tikās un uh, vienojās par tālākām tikšanās reizēm. TTIP jau ilgāku laiku TTIP tiek uh, apspriests publiski, un līdz šim um, nav nekāds lielais progress panākts. Nākamais uh, sarunu rauns sāksies 22. februārī Briselē, un es ceru, ka šie tiešām ļoti jūtīgie jautājumi tiks tad sākt skatīt. Sēstībā ar tētip, protams, ir jāpiemina datu plūsmas starp Eiropu un ASV. Jūs zināt, varbūt atcerēsieties, ka kopienu tiesa uh, šo Safe Harbor nolīgumu atzina par spēkā neesošu, un līdz ar to ir nepieciešams jaunas vienošanās. Mēs to uh, gāri un plaši apspriedīsim, tad, kad būs pieejams galīgais teksts. Jautājums par uh, nākamo sarunu kārtu par vīdes precēm. Tas ir noteikts 2. līdz 4. martā. Un arī šeit tā tad uh, ir gaidāms zināms progress. Eiropas Savienības un Vietnamas uh, tirzniecības nolīgums ir uh, publiskots, un līdz ar to, manuprāt, uh, tos būtiskākos elementus, kā piemēram ilgspējīgas sadaļu, var uh, izlasīt. Līdz ar to pāriesim pie ceturtā darbkārtības punkta. Un šeit man ir uh, ļoti liels prieks, ka Sandra Polaskī kas ir ģenerāldirektora vietniece darba starptautiskajā darba organizācijā, ir ieradusies pie mums, mūsu komitejā. Sirsnīgi sveicu viņu šeit. Dārgie kolēģi, mums ir uh, bijušas jau dažas strateģiskas diskusijas, lai tiesniecības politikas jautājumu apspriest 21. gadsimta kontekstā. Baskals Lamī bija pie mums. Um, Marika Vinīmī bija pie mums, tātad PTO un OECD, un Werners Hojers arī bija klāt, un starp tautiskās tirdzniecības svarīgs elements, protams, ir darbņēmēja tiesības un šo tiesību ievērošana un īstenošana un uh, pamat SDO konvencijas uh, ieviešana un īstenošana. Un tāpēc man ir liels prieks, ka jūs esat šeit ieradusies un par to runāsim arī par tirsniecības uh, priekšrocībām runājot GSP kontekstā, un būs arī kopīga uzklausīšana par to. Tātad um, SDO standartu ieviešana un īstenošana ir izšķirīgs svarīgs jautājums mūsu tirsniecības politikā. Līdz ar to man ir uh, liels prieks, ka esat ieradusies un dot uzreiz jums vārdu. Lūdzu. Uh, good afternoon. Labdien. Sākumā ļaujiet man pateikties Startautiskās tiesniecības komitejai un priekšstādātājiem Langas kungam par iespēju jums uh, šodien uh, šeit uzstāties. Varbūt sākumā būtu vērtīgi sniegt pārskatu par SDO lomu starptautiskās tirzniecības kontekstā un starptautiskajā ekonomikā, kāds ir mūsu mandāts, no kā tas izriet, un to visu skatīt eh, kontekstā ar šīs komitejas eh, un citu valdību darbu, kas vēlas eh, iekļaut darbņēmēju tiesības savos likumdošanas aktos. Un es arī labprāt uz, atbildēšu uz jūsu jautājumiem detalizētākam. Uh, Es tev uh, lielu uzmanību pievēršu jūsu komitejas darbam. Uh, mēs uzskatām, ka sadarbības starp parlamentu kopumā un šo komiteju jo īpaši ir attīstījusies ļoti labā virzienā. Daudz no maniem kolēģiem no SDO jau uh, ir bijuši pie jums un apspriedušies. Mēs rīt atkal runāsim par GSP plus un es ceru, ka viņu teiktais jums ir noderīgs. SDO arī turpmāk labprāt atbalstīs jūs komiteju eh, jautājumos, kas skar mūsu mandās. Kā jūs zināt, tad SDO drīz svinēs savu simto jubileju. Tā tika izveidota eh, balstoties uz Versaļas līgumu, kas tika noslēgts pēc Pirmā pasaules kara. Un um, mūsu uh, konstitūcijā tika uh, teikt tas, ka ja kāda valsts nevar pieņemt uh, Uh, pienācīgus darba apstākļus, tad uh, to nevar ieviest arī citās valstīs. Es ceru, ka arī 21. gadsimtā tas pats ir uh, tik svarīgi, kā tas bija 1919. gadā. Pārējot pie uh, 89. gada, tad uh, uh SDO 185 dalība valstis un pie mums ietilpst arī darba ņēmēju un darba devēju organizācijas. Uh, um, pieņēma deklarāciju, kur uh, bija par pamatiesībām un principiem darbā, kas nosaka uh, četras galvenās darba tiesības, kas ir jāievēro visām valstīm. Par to vienojās visas valstis, neskatoties uz valstu ekonomisko attīstību un uz to, vai tās ir uh, ratificējušas vai nav mūsu konvencijas. Tas bija kā uh, svarīgs solis, lai uh, saglabātu saikni starp sociālo progresu, ekonomikas izaugsmi un globalizāciju. Četras pamattiesības, kā jūs varbūt zināt, ir eh, biedrošanās brīvība un eh, um, darba koplīguma tiesība atzīšana, eh, piespiedu darba atcelšana, da, bērnu darba atcelšana un diskrim, nediskriminācija darba vietā. Šīs pamattiesības ir definētas astoņos uh, galvenajos standartos, astoņās galvenajās konvencijās. 2008. gadā dibinātāji un dalībvalsts tātad pieņēma deklarāciju par sociālo taisnīgumu un globalizāciju, kur mēs runājam par cilvēku cienīgu darbu. Tur ir runa par šo četru galveno darba tiesību ievērošanu, bet tur ir iekļaut arī darba, nodarbinātības iespēju veicināšanu un sociālais dialogs un uh, um, viedokļu paušanu darba vietā. Šī deklarācija arī um, aicina SDO ņemt vērā uh, ekonomiskās un tirzniecības politikas, uh, tās izskatīt, kā tas ietekmē darba apstākļus un sociālo taisnīgumu. Šī deklarācija nodrošina to, ka, ja tiek prasīts, tad SDO var sniegt palīdzību um, valstīm, runājot par divpusējiem nolīgumiem, tātad um, konsultēt par to, cik ļoti tiek ievērotas SDO tiesības un pienākumi. Un šī mandāta ietveros SDO ir veikusi pētījumus, bieži vien sadarbojoties arī ar Eiropas komisiju, ar PTO un citām starptautiskām organizācijām, un šis pē, šie pētījumi uh, um, runā par to, cik svarīgi ir tirzniecība, ekonomiskā attīstība un sociālās politikas uh, integrētā veidā. Saskaņotas politikas pieejas var uh, ļaut uh, tirzniecībai palīdzēt uzlabot dzīves standārts un darba tiesību ievērošanu, lielāku līdztiesību un sasniegt arī citus sociālos mērķus, tā pašā laikā atverot ekonomikas iespējas uh, valstīm un uzņēmiem konkrēti runāt par šiem mērķiem, uh, lai to darītu, ir iekļauti darba noteikumi dažādos uh, tirzniecības nolīgumos pēdējās desmitgadēs, kā jūs to zināt. Kopš 2013. gada 80% uh, no, darba, no nolīgumiem ir darba un sociālie nosacījumi un prasības. Tas ir pateicoties tam, ka daudzi tirzniecības nolīgumi ir noslēgti starp uh, valstīm un uh, tādiem valstu blokiem, kas atbalsta sociālās klauzulas, piemēram, ASV, Kanādā, Eiropas Savienība, bet arī uh, jaunatīstības valsts, kā piemēram Čīle, jau pieņem šādas klauzulas arī savos uh, tiesniecības noliegumos. Šajās klauzulās tiek uh, norādīts uz SDO instrumentiem, uh, jo īpaši uz šo 89. gada deklarāciju, kur tiek noteikti četras darba tiesības, un arī 2008. gada deklarācija, kur ir runa par cilvēku cienīgu darbu. Daudzos tirsniecības nolēgumos, kas atsauc uz šiem pašiem instrumentiem un standartiem un konvencijām, tā ir iespēja uh, saskaņot rīkoties uh, un saskaņot arī dažādas tirsniecības nolēgumus ar dažādām valstīm, bet es arī uh, padara uh, grūtāku šo noteikumu vienotu um, um, piemērošanu saskaņā ar SDO konvencijām. Šajā sakarā svarīgi zināt, kā ir ar uh, uzraudzības sistēmu gadījumos, kad uh, dalībnieki nav ņēmuši vērā vai ir pārkāpuši standārtus. Šeit var un var būt par dažādām juridiskām sistēmām, atšķirīgām darbtiesībām darbietā, ir ar plašu pieredzi un arī eh, sāko tam vai un konstatē, vai pārkāpumi ir vai nav realitātē bijuši. Papildu šīm atsaucējiem uz darba standārtiem. Vairāk tirniecības nolīgumiem arī iekļauj nosacījums attiecībā uz dialogiem, kas ir īpaši būtiskas partnervalstīs, un arī šeit nereti ir minēta ILO. Nereti, neatkarīgi no tā, vai ILO ir vai nav minēta, nolīgumos ILO praktiski ir klāta, mēs esam klātesošie daudzās valstīs, ir tīpaši attīstības valstīs, kur ir jāstiprina tiesību ievērošana. Un, kad tirsniecības partneri vēršas pie mums pēc palīdzības, viņi visdrīzāk atrod eh, ILO pārstāvi un biroju, kas eh, pārzina tos praktiskos veidus, kā problēmas varētu risināt. Un tagad konkrēti runāt par Eiropas Savienības ILO sadarbību, es runāšu samērā paši, jo ļoti bieži daudzās valstīs tiek lūgta ILO sadarbība. E, ILO apsveic e, šo klauzulu iekļaušanu nolīgumos, kā arī iestrādāt šos notiekumus nacionālajā likumdošanā. Ilustratīvi norādīšu labu piemēru, kā pieprasījumi ILO no Kor Korejas un atbalsts e, attiecībā uz diskriminācijas novēršanu, izlabo, e, izmantojot ILO konvenciju numur 111, kas tiek šajā gadījumā izmantot kā pamats. Vēl viens cits piemērs ir sadarbības starp ILO un Trade ģenerāldirekciju Un, kā jūs zināsiet, šeit ir nepieciešams eh, ratificēt vairākas eh, starptautiskās konvencijas, tā skaitā astoņas pamatkonvencijas to ILO. Un, un, ir iecerēts eh, palīdzēt El Salvadorai, Gvatemalai, Pakistanai, Mongolijai labāk īstenot to pienākumu šajās sarunās. Tāpat arī norit sarunas ar treju ģenerāla direkciju attiecībā uz šo programmu, kas drīzumā aptvers eh, Armēniju, Filipīnas, eh, Kabu Verde un Paragvāju. Tāpat arī ILO eh, apzinās jauno stratēģiju, ko komisija ir publicējusi pagājušā oktobrī, kur tiek labāk saistīti uh, darba standarta jautājumi starptautiskajā vidē, kā arī jau ir labāk izstrā, izstrādāts piedienīga darba jēdzienas, kur ir atrunāts gan darba eh, tiesības, gan sociālās aizsardzības jautājumi. Tāpat arī mēs apsveicam Eiropas Savienības eh, iniciatīvas attiecībā uz eh, globālo piegāžu ķēžu problēmu. Tagad par to runāšu īs, e, konkrētāk. Šādas piegāžu ķēdes ir pastāvējušas e, gadu tūkstošiem ilgi, bet e, globalizācijas apstākļos ir īpatnības, kas ir jāņem vērā veidojot šīs darba un sociālās klauzulas. Pirmkārt, karā augstākā ar beigas un Ķīnas ekonomiskās politikas attīstība ir palielinājusi darba spēku skaitu, kas ir pieejams uzņēmumiem. Tiek lēsts, ka um, darba spēka apjoms ir pat dubultojies vai pat trīskāršojies. Tā tad ir krietni pieaudzis darba spēka um, ieplūdums sistēmā. Ārkārtīgi liels darbspēkā piedāvājums var būt izdarīt spiedienu uz atalgojumu. It īpaši tas attiecas uz strādājošajiem, kas nāk no valstīm, kur darba apstākļi un atalgojums ir krietni zemāks nekā uh, augstienākumu valstu ekonomikās. Tāpat jūs zināsiet, ka arī kā informācija tehnoloģijas un transporta loģistikas attīstība ir devusi iespēju veidot sarežģītākas piegāžu ķēdes sastāvošas no vairākiem simtiem firmu jebkur pasaulē konkrētu datu nav par to, cik cilvēks strādā piegāžu ķēdēs e, globālā līmenī, bet ILO uzskata, ka četr, par 40 valstīm ir samērā laba informācija, kas dod mums iespēju ieskacēt šīs piegāžu ķēdes. Un šajās 40 valstīm aptuveni 450 miljonu cilvēku strādā e, globālo piegāžu ķēdē. Šie ir un tie bija, to skaits ir 30 gadu laikā krietni vien pieaudzis. Ļoti liels darba spēka eh, īpatsvars ir sievietes, aptuveni 40%. Šī eh, pasaules ražošanas sistēmas internacionalizācija ir veidojusi jaunas ekonomiskas attīstības formas, un arī jaunas nabadzības uh, pazīmes. Tāpat tiek uzskatīts, ka aptuveni 780 strādājošo nenopelna pietiekami. Līdz ar to mēs redzam gan lielas iespējas, gan ļoti daudz problēmu, kas ir jārisina. Ļoti daudz cilvēks, kas strādā nabadzības, eh, nabadzībā, strādā priekš eh, globālo piegāžu ķēdēm. Tāpat arī eh, ir vērojams spiediens, kas liek samazināt cenas, li attiecīgi tiek samazināt strādājošiem attalgojums. Eh, tiek neņemt vērā darba likumi, tiek uzspies ieviesti nepieļaujami darba apstākļi, tiek pārkāptas darba e, tiesības, pārkāptas biedrošanās tiesības un citas tiesības. Tāpat papildus tam ir jānorāda netaisnīga e, konkurence tiem uzņēmumiem, kas strādā šajā jomās. Un, uh, Eh, tāpat tiek izdarīts spiediens uz valdībām, kas vēlētos uzlabot darba apstākļus saviem strādājošiem. Tālāk. Runājot par augstāk ienākumu valstīm, tiek pieņemti lēmumi attiecībā uz atalgojumiem, kas var būt ar nevēlamu iespaidu uz uh, E, strādājošo atalgojumu. Mēs visi esam redzējuši attēlus ar Eiropas lielākajiem un savienoto uh, valstu lielākajiem zīmoliem, kuru pre, izstrādājumi tika ražoti sabrukušās ražošanas ēkās. Situācija ir novedusi pie tā, ka uh, valsts nespēja īstenot kontroli pār darba tirgu, bet taiskaitā at, attīstītajās ekonomikās globalizācijas dēļ ir pārsniegta valstu kapacitāte regulēt e, globalizētās nozars un sarežģītās piegāžu ķēdes. Tādējādi Šeit ir ļoti nozīmīga pārobežu un eh, eh, pārobežu pieeja attiecībā uz globālajiem piegāžu ķēdēm. Tāpat arī mēs esam konstatējuši, ka šis uzdevums ir atrisināms, bet nav vienkāršs. Ļoti daudzi nodomi ir bijuši, kas nav rezultātus devuši. Nosaukšu nu, divus piemērus tam, uh, ko nozīmētu uzlabot darba apstākļus piegāžu ķēdēs, caur tirsniecības nolīgumiem vai savādāk. Pirmkārt, labāka darba programma ir nozīmīga attiecībā uz aizdevumiem privātajā sektorā, kas ir nozīmīgi kur ir būtiski daudzi ražotāji apģērbu un apavu ražošanas jomā. Tāpat aptuveni 1,5 miljonu strādājošie eh, šajā jomā tika apsakot attiecībā uz to, vai ir ja, eh, bijuši pārkāpumi darba tiesībās un pēc konkrēta rezultāta detalizēti eh, ziņojumi un atskaits tika apkopoti caurskatāmā veidā, un šāda veida eh, caurskatāma pieeja ir ļoti ietekmīgs rīks attiecībā uz visu piegāžu ķēdi, ar to var iedarboties uz valdībām, uz patērētājiem, uh, un tā ir parādījusi sevi kā ļoti efektīva. Tāpat arī šī programma ir parādījusi sevi kā ļoti nozīmīga attiecībā uz gan strādājošiem, gan vadošo pers eh, personālu. Un dod iespēju veidot eh, divpusējas, trīspusējas komitejas, kas palīdzētu atbalstīt strādājošo intereses. Es tagad nenosaukšu vairāk konkrētus piemērus, lai savu izstāšanos sa saīsinātu, bet piemēri ir visai dramatiski. Tomēr nosaukšu vēl vienu. Tas attiecas uz Rana plāsā sabrukšanu Eh, Bangladešā, kad eh, bojā gāja 1100 strādājošie. Tas ilustrē to risku, kāds pastāv globālo piegāžu ķēdē. Silo nekavējoties eh, kopā ar strādājošo organizācijām un NVO Bangladešā risināt šos jautājumus un pēc Eiropas Savienības iniciatīvas tika izveidots uh, globālās ilgtspējīgas eh, līgumus, kas iesaistīja Eiropas Savienības Savienotās valsts, Bangladešu un citas valstis, lai uzņēmumi ir veselības un drošības prasības un novērstu trūkumus. Nesen tika izveidot, eh, veikts izvērtējums šīm nolīgumam un Šeit mēs konstatējam, kā specifiskas lietas ir jādara. Atkal, ja jums ir jautājumi, tad mēs varam pār to runāt cīkāk. Tāpat ILO ir uzsākus labāku nodarbinātības programmu, un kad tā darbosies, tad mēs spēsim trūkumus novērst. Un noslēgumā norādīšu, ka šī gada jūnijā Startautiskā darba konferencē būs plašas diskusijas par globālām pie, piegādes ķēdēm, kur piedalīsies 150 valdības, ieskaitot jūsējās, lai mēģinātu veidot kopīgu izpratni pavisam konkrēti par to, kāda izaicinājuma pastāv un kādus veicamus ieteikumus var sagatavot, lai risinātu eh, problēmas, kuras pastāv globālajā piegāžu ķēdē. Paldies jums un tagad par uzmanību un tagad ar prieku atbildēšu uz jautājumiem. Ah, paldies, ar lielu prieku uzklausījām jūsu uzstāšanos. Tagad došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem, pirmajam no tautas partijas. Koordinātors nav klāt. Pizas kungs. Paldies. Polāski kundze, par jūsu izsmeļošo informāciju. Vēlējos uzdot jautājumu, lai zinātu uh, eh, īlo uh, eh, viedokli par uh, tirgus ekonomikas status Ķīnā. Manuprāt, Ķīna neatbilst tam, ko mēs varētu uzskatīt par tirgus ekonomiku, tā neatbilst atbilst ne ekonomiskiem, ne, ne, ne sociāliem, ne vidas aizsardzības standartiem mūsu izpratnēs, un vairākas valstis šo statusu neatzīst. Tādas ir savienotās valstis, Kanāda, Meksika, Japāna un vēl citas, un šeit mēs varētu runāt arī par 3,5 miljonu darbietu trūkumu. Uh, Eiropā. Līdz ar to šis ir svarīgs temats, kas ļoti nopietni ietekmē uzņēmumus un strādājošos Eiropā, un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā sakarā. Paldies! Thanks a lot, David! Lies paldies, Davids Mārtiņš no sociāldemokrātiem. Pan? Erik. Oui, merci, président, merci. Paldies, eh, priekšsēdētājs. Paldies, eh, Polaski kundze. Es gribēju jautāt eh, par ILO noteikt likumu respektēšanu Irānā. Mēs um, apmeklējām šo valsti janvārī, un uh, Francijas arotbiedrības mūs uh, informēja par situāciju Irānā. Šķiet, ka vairāk Irānas arotbiedrību pārstāvi šobrīd atrodas ieslodzījumā un jūsu klātbūtnē mēs gribētu dzirdēt, vai tiešām pamats konvencijas ILO dalību valstīs ir spēkā, tai skaitā Irānas Islama Republikā. Un vai vajāšana, atcelšana pret šiem arotbiedrību līderiem ir paredzēta? Tāpat eh, par to tika uzdots jautājums Irānas ārlietu ministram, vai ILO ir iecerējis strādāt tā, lai šīs eh, tiesības viņiem tiek ievērotas. Uh, Emma, jā, paldies, kā atnācāt pie mums un lai diskutētu par šiem jautājumiem. Šodien gribētu pajautāt par nepieciešamību ratificēt eh, konvencijas, jā, kas ir nepieciešams ar nodrošināt simtprocentīgu ratifikāciju. Pār tirdzniecības noliekumiem ar attīstības valstīm, vai jūs domājat, ka Eiropas Savienība tā vajadzētu īstenot uh, sankcijas attiecībā uz darba nosacījumiem ar attīstības valstīm, ir daži no attīstības valstīm, kas ir uh, samarā pārkāp šos standartus, un uh, kāds ir jūsu iespējas vai tas drīzāk atbalsta šīs ražošanas un drīzāk nekā aizsargā? Vai kā varētu uzlabot darba apstākļu standārtus jau iepriekš varbūt, ka jo ļoti grūti ir šīm attiecības valstīm pa paaugstināt standārtus. Vai tur ir lēnākas ekonomiskās attīstības dēļ? Uh, Um, vai vēlāk nākotnē būtu iespējams uzlabot uh, darba apstākļus. Thank you very much. Uh, Marīķi, lūdzu. Paldies par šo ļoti interesanto ievadu. Mēs daudz runājam par uh, to, ka jānodrošina, lai tirdzniecība uzlabotu cilvēku labklājību plašākā izpratnē un lai vērtības tiktu ievērotas. Man interesanti uzklausīt, kā jūs uzskatāt, kā tirzniecība uh, varētu uzlabot cilvēku labāku dzīvi, piemēram, ar cilvēktiesību klauzulām, kuras Eiropas Savienība parasti iekļauj tirzniecības nolīgumos. Un man interesētu arī politiskā dinamika, kā jūs to vērtējat, jo mēs zinām, ka ir tādas valsts kā, piemēram, Ēģipte, kas uz papīra ir ratificējusi uh, SDO konvencijas, bet praksē to neievēro. Vai jūs Eh, redzat eh, risku zaudēt ticamību, ja ir valstis, kas konvencijas ratificē, bet eh, nepieturās pie tiem? ko tas varētu nozīmēt, ka ir tikai paraksts uz papīra, bet vai nav tiešām tāds risks, ka visa šīs sistēmas un konvencija ticamība varētu tikt apdraudēta, ja valstīm šķiet, ka politiski interesanti ir parakstīt šīs konvencijas, bet neievērot, pat ja tās negatavojas tās ievērot. Paldies, Minērs kundze. Danke vēl, Fošeta. Paldies, priekšādātāji. Paldies, ka atnācāt pie mums. Palaskas kundze vajadzētu apzināties, ka Eiropas Savienība ir noslēgusi tirdzniecības nolīkumus ar daudzām no valstīm. Korea 4, Maleisië, Nieuw-Zeeland en Canada 6. Onlangs heeft het Europees. Jā, sešas, piemēram, no šiem valstīm nesen Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par TISA noliekumu, kas attiecas uz nepieciešama visām pusēm ratificēt arī SDO konvencijas tām dalībvalstīm, kas iestājas TISA nolīgumā. Kā mēs varam eh, panākt to, lai tiktu ievērots Eiropas parlamenta prasības sarunu vedējiem? Janik? Paldies, priekšsēdētāji. Jūs uh, ievadvārdos eh, runājat par vērtību ķēdi un tik tiešām, ja 90. gados valdīja uzskats, kā ar augstāk ar beigām, ar tirzniecības liberalizāciju un visām ANO konvencijām, varētu panākt to, ka tirzniecības liberalizācija mehāniski izraisīs sava veida politisku liberālismu demokrātijas eh, ziņā. Un visas apvienoto nāciju konvencijas, viss, kas saistās uz starptautisko darba organizāciju. Diemžēl tā nenotika, un mēs redzam daudzas valstis, kuras piedalās brīvajā tirzniecībā, ekonomikas liberalizācijā, bet pat tur vismaz autoritāru režīmu un neatzīst starptautisko darbu organizāciju. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par uh, Eiropas institūciju darbā pie brīvās tirzniecības, vai jūs uzskatāt, kā Eiropas Savienība, kura uzskata, ka spēcīgi iestrādā uh, šos nosacījumus savos brīvās tirzniecības no, nu, nolīgumos pietiekami pārliecināti aizstāv šos nosacījumus. Eh, vēl pirms divām nedēļām, kad eh, Eiropas parlamentā Strasbūrā notika debats par TISā tad mēs redzējām, kā Eiropas tirzniecības komisārs norāda, cik lielā mērā Eiropas parlamenta prasības stingri piemērot ILO konvencijas eh, neietilpst komisijas eh, sarunu darba kārtībā. Mēs gribētu dzirdēt jūsu viedokli attiecībā uz šiem elementiem un arī norādīt mums to, kā darbs, kas notiek ESA un ANO ietvaros, varētu padarīt saistošākas normas un standārtus, kas ir iestrādīts šajos nolīgumos un cik lielā mērā tas jums liekas būtiski vai arī cik eh, maz patiesībā tās liek respektēt darba tiesības pasaulē. Paldies, Serānkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmīt mēs runājām par Ķīnu. Manuprāt, Eiropa šodien ir kļuvusi par sociālā dempingu upuri. Ģenerāla direktors, kundze, es gribēju runāt par lauksaimniecību. Šodien Eiropā lauksaimniecība ļoti ir apdraudēta tāpat kā metalurģija 70. gados, un, manuprāt, ir jārunā arī par šo problēmu, kas ir ļoti nozīmīga. Es gribu runāt par uh, lauksaimniecību, kas ir kļuvusi par upuri sociālajiem sagrozījumiem, es gribu runāt par sociālajiem nosacījumiem strādājošajiem, par nosūtītajiem strādājošajiem, eh, kas ierodas no ārpus Eiropas Savienības valstīm, lai vēl vairāk apgrūtinātu mūsu strādājošo stāvokli. Paldies! Turpina priekšsēdētājs. Džūd. Lies paldies. Paldies par jūsu ievadrunu. Man ir vairāk jautājumu. Jūs teicāt, ka 80% no tirzniecības noliekumiem mm, neiekļauj atsauci. Vai ir kaut kāda labāka praksa, kādā veidā tiek īstenots ieviestas eh, starpskās darbmažgāsies tiesības? Pašlaik ir liels diskusijas par Eiropas Savienību un ASV par tētību sarunājām mm, par to, kā īstenot darba tiesības, nu, kāda, kāda ir eh, SDO perspektīva par šo jautājumu. Otrais jautājums bija uzklausīšana par KSP, gribētu uzzināt kaut ko vairāk. Eiropas Savienība vēlas eh, SDO ekspertīzi par eh, GSP par novērtēšanas eh, procesu, par to, kā sistemā tiek pārkāptas darba tiesības. Ekspertu komiteja. Komiteja, kas novērtē šo pielietošanu, kā tika mm, vērtēts, kādas ir un kā tika ievērtas standārti no valstu puses. Vai būs lielākas, detalizētākas eh, informācija ekspertu viedokļi? jo šeit ir eh, jāzinās problēmas, kā tiek pārkāpti standārti valdības, eh, arotbiedrības, eh, no darba devēja. Un tie man galvenā divi jautājumi. Kāds ir jūsu viedokļi raugoties? Janvārī mēs zinām, ka PTO ir tādā ļoti nopietnos režīmos pēc Nairobi un eh, SDO vēl strādāt kopā ar PTO vai SDO ir pieņēmums lēmumu novērsties no šī daudzpusējā tirzniecības eh, programmas un drīzāk eh, atbalstīt bilaterālu un trilaterālu programmu. Lies paldies! Dankšön! Lies paldies! Tad man arī ir pāris papildinoši jautājumi un komentāri varbūt tā drīzāk vispārīgi. Jo mēs diskutējam tirnēcības stratēģiju 21. gadsimtam un raugāmies, kāda ir centrālajā punkta, kas jāizvirza. Un, protams, kā arī sabiedrība to visu dzird un vērtē, vai tirnēcības politika palīdz cilvēkiem vai nē. Tādēļ jautājums par darba ņēmēju tiesībām ir centrālais jautājums, viens no centrālajiem tirniecības nolikumos. Mans pirmais jautājums būs līdzīgi kā Džūtketina Dārlīngas kundzes jautājums. Ir vairāk vai mazāk dažādas uh, filozofijas vai nu atbalstīt uh, darba tiesības vai drīzāk izmantot sankcijas, izvirzīt nosacījumus, kā jūs definētu, kas dot lielāku rezultātu, kā varbūt varētu atrast uh, vidējo ceļu, zelta vidusceļu starp uh, atbalstu un uh, sankciju mehānismu, lai sasniegtu saprātīgus rezultātus. Otrā joma. Tajā ir runa par jautājumu par to, kā ieviest, īstenot SDO standartus. Varbūt jūs varētu drusku precīzāk sniegt arī pozitīvākus piemērus. Mēs visi zinām, uh, šo Bangladešas ilgspējības programmu. Kā jūs teicāt, ka glāze vēl nav līdz pusē pilna. Vai jūs redzat arī uzdevumu Eiropas Savienības tiesniecībām valstīs raudzieties, kā tiek īstenoti standarti? Un mans trešais jautājums, arī raugoties uz īstenošanu, Marieķa Šāka teica pareizi, ka ir valstis, uh, kuras ir parakstījušas daudzas SDO konvencijas, bet nav īstenojuši tā. ASV ir tikai divas no astoņām pamatu tiesību normām parakstījušas. Kā jūs vērtējat eh, īstenošanu SDO standartiem, kaut arī formālā ratificēšana nav pilnībā notikusi? Un ceturtais jautājums. Mēs jau arī citās diskusijās to stratēģiju esam konstatējuši, ka pašlaik mums ir ļoti jāpievērš uzmanība globālām piegāžu ķēdēm. Un uh, mazāk uh, varbūt jāpievēršas uh, priekšapmaiņai starp valstīm. Tas drīzāk ir jautājums par darba ņēmēja tiesiem, varbūt tas ir sarežģītāk, ja ir vairākas iestājas puses, kas ir jāņem vērā. Uh, kur ir globāla vērtību radīšanas ķēde, kurā ir iesaistīts vairākas valstis un uh, noteiktas vairākas organizācijas un vairāk firmu. Tātad šo nosaukt vārdā un a, nokaunināt, kuras tad divas līdzās firmas, to, to jūs nosaucat kā vienu iespēju attiecībā uz globālajiem ražošanas ķēdēm. Mēs esam diskutējuši jau arī par to, vai varētu noteikti certificēšanu produktiem īstenot, proti darba ņēmēju tiesību ievērošana būtu jāņem vairāk ar certifikātu palīdzību attiecībā uz saražoto produktu. Tur būtu tāds kā marķējums šajā globālajā ražošanas ķēdē. Kāda ir jūsu attieksme pret šādu pieeju? Un tad patiešām arī vēl ir jautājums par uh, tirniecību preferenču sistēmu un uh, šī GSP sistēma, par to ir bijusi diskusija. Varbūt, ka vēl būtu iespēja GSP ietvaros uh, runāt par preferencēm attiecībās produktiem un pakāpojumiem, kas globālajā ražošanas ķēdē atbā, atbilstu uh, SDO standartiem, ne jau tā vispārīgi pa valstīm, bet eh, attiecībā uz konkrētiem pakalpojumiem un uz eh, konkrēto globālo ražošanas ķēdi. Arēnas kundze ir atnākusi un arī citi vēl ir pieteikušies. Paldies priekšsēdētājiem. Eh, paldies par prezentāciju. Man ir vairākas pārdomas. Pirmkārt, ielo ziņojumā pār Rietumā Āfriku, citēju, eh, tirdzniecības liberalizācija bija ar ievērojumu negatīvu eh, ietekmi uz vietējo nodarbinātību un ekonomiku. Šodien mēs runājam pār brīvās tirdzniecības noliekumiem ar Rietumā Āfriku. Ko darīt eh, šai, šeit, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz vietējo darba tirgu. Vai jums ir risinājumi šajā sakarā, kā, tam, kā mēs varētu pozitīvi ietekmēt eh, nodarbinātību? Otrkārt, kā liberalizācija ir eh, palīdzējusi veidot spiedienīgu darbu attīstīties valstīs? Jūs eh, sacījāt, ka uh, ir pieaudzis no 300 līdz 550 eh, miljoniem darbvietu skaits. Jūs norādījāt, ka ir eh, atalgojuma nabadzība, bet jūs nerunājat par ietekmi uz attīstītajām valstīm, vai šī alga nabadzība ir vērojama arī attīstītajās valstīs, citiem vārdiem sakot, vai notiek eh, atalgojuma nolīdzināšana virzienā uz leju. Treškārt, vai jūsuprāt ir normāli, ka brīvās tirzniecības nolīgumiem nosacījumi attiecībā uz nodarbinātību, kas nav saistoši. Citiem vārdiem sakot, tās nodaļas, kas attiec uz ilgtspējīgu attīstību un nodarbinātību, ir bez strīdus risināšanas mehānismiem starp valstīm, kuras nerespektētu šos nosacījumus. Tālāk runājot par attiecībām starp um, algu nabadzību un galējiem skaitļiem. Vai jūsu rīcība, rīcībai skaitļi ir sapliecina par eh, pasaules bagātības turētāju eh, skaitlisko attiecību pret trūcīgajiem? Vai jūsu prāt? pēc 20 gadiem Alenas nolīguma darbības, kas bija cīņa pret uh, eh, uh, eh, slīkšanu nabadzībā, vai jums ir skaitļi par šo amerikāņu nolīgumu, kas pierādītu to, ka Meksika nav saņēmusi to, ko tai vajadzēja saņemt, un ka savienotās valsts ir kļūšas nabadzīgākas eh, darba augu ķēnē. Tagad vēl viens pieteicies vēlu, bet uh, tas nekas, šauta kungs. Jā, jūs vienkārši mani nepiereģistrējāt, es jau biju pieteicies. Paldies par uh, uzstāšanos. Man ir vēl trīs papildu jautājumi, kas varbūt pirms tam nav izskanējuši. Kopējā paziņojumā ar komisiju jūs esat uh, paziņojuši, ka arī migrācijas jautājumi ir būtisks izaicinājums. Mēs šeit runājam arī par sasaisti starp, ar eh, starptautisko tirzniecību un SDO, un eh, bija runa par iespēju veidot kopīgu rīcību, rīcības plānus un turpmāku sadarbību starp SDO un, Eiro, un Eiropas komisiju. Par to bija runa oktobrī. Mēs paraugāmies, kāda ir realitāte šogad. Protams, ka no oktobra ir izveidojusies dramatiska situācija, un eh, man interesētu, uz ko pašlaik koncentrējas sadarbības starp uh, SDO un Eiropas komisiju jautājumā par darba iespējām, par nodarbinātību, nodarbinātības politiskajām perspektīvām ar vienādu augu starp nodarbinātēm starp Eiropas Savienībām un eh, tiem nodarbinātēm, kas ir no citām valstīm un var sākt darbu. Otrais jautājums man interesētu arī vēl ņemot vērā pieaugušo nemienlīdzību tīpaši ieņēmumos, bet arī attiecībā uz algām, ir tīpaši attiecībā uz sievietēm, vajadzētu paraucieties, kāda ir jūsu sadarbība starp SDO un Eiropas komisiju attiecībā uz attiecībām starp valstīm un kā var ietekmēt to ar tirnedzības palīdzību, vai ir specifiski ieteikumi, konkrēti ieteikumi no SDO, kā samazināt sociālo nevienlīdzību. Man arī vēl interesētu jautājums par to, vai mēs SDO darba normas varam padarīt par saistošām, ja runa ir par starptautiskām tirdzniecības nolikumiem. Mums ir vajadzīgs ilgspējības noteikums ar uh, politiskiem kritērijiem, kas būtu saistoši. Vai tas patiešām trešajās valstīs uzlabotu pilsēņu situāciju? Dankeschön. Paldies. Palaski kundze, došu jums atkal vārdu, bija vairāk jautājumi un komentāri. Noslēpumā es došu vārdu arī Eiropas komisijai, kas no savas puses varēs to atbildēt. Palaski kundze. I didn't know, but now I know I have time enough, so. Jā, man ir tātad pietiekam daudz laika, lai atbildētu. Uh, Ļoti daudz jautājumu pārklājās, manuprāt, bija runa par tiem pašiem jautājumiem, tātad es varētu um, varbūt atgriezties pie teiktā, uh, jo tie, kas bija pēdējie runātāji, tie ir vislabāk manā atmiņā. Jautājums par migrāciju. SDO ļoti aktīvi strādā pie migrācijas jautājuma, jo īpaši runājot par taisnīgumu šajā kontekstā, mēs uh, darbojamies kopā ar daudzām valstīm, kas ved sarunas par uh, divpusējiem vai daudzpusējiem migrācijas noliegumiem, lai noteiktu uh, pamatnosacījumus. Mēs, uh, kā jau uh, tātad mēs zinām, pirms bija šīs lielās pēkļu uh, plūsmas no Sīrijas un tā tālāk, bet Eh, mēs zinām, kāda šie koridori bija starp eh, Dienvidaustrumu Āziju un Tuviem Austrumiem. Mēs palīdzam dalību valstīm izveidot migrācijas noliegumus, eh, kas nodrošina pamataizsardzību migrantiem, tad, kad viņi tiek pieņemti darbā, tad, kad viņi dodas uz šo savu uzņēmēju valsti un tiek uzņemti tur. Tas ir svarīgi, jo tur ir jāizvairās no ekstrēmas eksploatācijas, pat iespējams cilvēku kontrabandas bet ir ļoti svarīgi nodrošināt arī drošību un aizsardzību pastāvošiem standartiem uzņēmē valstīs, ja ierodas strādnieki, kas ir izmisuši, viņi strādās uz zem uh, uh minimālās algas un uh, pārkāpjot sociālos nosacījumus un darba laika nosacījumus. Tātad mēs ļoti aktīvi esam strādājuši ar virkni valstu. Uh, Un galvenokārt esam pievērsušies šiem galvenajiem migrācijas koridoriem, kas pastāv. Esam strādājuši ar Eiropas Savienību, tas tagad tiek pastiprināts, jo Eiropas Savienība saskars ar dažādiem izaicinājumiem. Uh, Eh, ir pieaugums, varētu pat to saukt par eksploziju eh, pieplūdumā. Mēs esam iesaistīti Āfrikas Savienības un ES dialogā par migrāciju, kas ir saistīts ar migrācijas starp šiem diviem kontinentiem un strādājam pie tā, ko var uzlabot šajā procesā. Esam iesaistīti arī eh, balstoties uz to, ka ir vajadzīgi finanšu resursi, lai to izdarītu. Uh, Um, mēs esam pēc iespēja, tātad cik, cik lielā mērā iespējams esam iesaistījušies strādājot uh, ar tām valstīm, kurām ir problēmas ar dažādiem konfliktiem un migrantiem. Esam aktīvi strādājuši tātad ar Turciju, Jordāniju, cenšoties radīt nodarbinātības programmas šajās valstīs, kas var gan uzņemt šos migrantus, gan arī radīt iespējas vietējiem cilvēkiem, kas ir bezdarba vai kam ir par maz darba. Uh, Un varat droši vien iedomāties arī pēc pieredzes Eiropā, ka ja Turcijas gadījumā, piemēram, ierodas divu miljonu, miljonu migrantu ieceļotāju, kuriem varbūt 800, no kuriem 800 tūkstoši ir eh, strādne, strādājošo, eh, tad, ja viņiem tiek radītas darba vietas un eh, Turcijas iedzīvotājiem šajā laikā nav darba, tad tas var radīt spriedzi. Tātad esam strādājuši pie dažādiem maziem projektiem. Uh, kas ir bijuši veiksmīgi, bet tagadējā situācija prasa milzu resursus. Vai šos resursus varētu labi izmantot? Jā, pilnīgi noteikti ir uh, nepieciešamības infrastruktūrā, ostas, ceļi, uh, skolas, slimnīcas. Šajās valstīs ar finansējumu šos projektus varētu īstenot. Tie ir ļoti darbietilpīgi projekti, kā piemēram celtniecība, tad ir veidi, kā to darīt. Nesenajā donoru konferencē Londonā, kas notika, ja nemaldos, pirms nedēļas svētdien, mēs piedāvājam ļoti konkrētas idejas, un mēs ceram, ka tās gūs atbalstu. Tad, tad atbilde šeit ir jā, ir lietas, ko var darīt SDO, mēs arī te strādājam pie tā, bet daudz kas ir saistīts ar labu politiku, labu politikas uh, konsultāciju praksi un ir jārada arī praktiskas darba iespējas cilvēkiem, lai viņi šajās vietās paliktu. Par Rietumu Āfriku šis jautājums. Mūsu organizācija rada ļoti daudzus ziņojumus. Es nezinu, ku, par kur tieši jūs runājat, bet jautājums ir, vai tirzniecības atvērtība ir negatīvi ietekmējusi rietuma aplikas nodarbinātību. Bet es domāju, ka šis jautājums ir plašāks. Tie, kuri pēta tirzniecības ietekmu uz nodarbinātību, viņi parasti izmanto modeļus un skatās tirzniecības partneru ekonomikas struktūru un balstoties uz to, kā ekonomikas ir darbojušās, var izteikt prognē, prognozes. Ja tiek samazināt tarifu vai citas izniecības barjeras, tad uh, var prognozēt, kā uh, tas ietekmēs situāciju. Ir daudzi gadījumi, kad uh, apmēram vienlīdzīga līmeņa attīstības valstis atver savus tirdzniecībai, un tad šis, šī ietekme ir pozitīva bet eh, līdz pavisam nesenam laikam eh, priekšnosacījums eh, bija, ka ir pilna nodarbinātība. Ja tiek pieņemts, ka ir bezdarbs, tad parasti rezultāti nav tik pozitīvi, bet tik un tā, ja valstis abas ir līdzvērtīgas, tad iespēja ir tāda, ka būs neitrāla ietekme uz eh, nodarbinātību, bet eh, varbūt neliels pozitīvs efekts, eh, un dažkārt ir redzami negatīvi efekti, ka, piemēram, ar Meksiku pēc nafta nolīguma, ja ir ekonomika, kurai ir ļoti liels lauksaimniecības īpatsvars ar zemes intensitātes un ražīguma nodarbinātību, es atvainojos lauksaimniecību, tad uh, tad šī valsts tiek atvērta lauksaimniecībā efektīvākai ekonomikai, pirms viņiem ir bijusi iespēja radīt šīs darba vietas. Tur mēs redzam negatīvu ietekmi un tas ir bezdarbs, un tas tagad viss ir ļoti labi redzams Meksikamā. Vai galu galā ekonomika pielāgojas? Jā, galu galā jā, bet uh, Uh, šāda analīze tādējādi var veikt, un tā ir jāuzņem uh, nopietni, un šie modeļi, kas tiek izmantoti, tātad, ja ir uh, vienkāršots pieņēmums, ka ir pilna nodarbinātība abās valstīs, un tad, ja tiek pievienots šis novērotais bezdarbs, tad ilgtermiņā un vidējā termiņā var novērot negatīvu ietekmi. Atgriežoties pie tiem jautājumiem, kurus uzdev Langas kungs, šī te filozofiskā pieeja, darba tiesību uh, atbalstīšana, ievērošana, vai tad labāk būtu sankcijas, un kur tad ir uh, šis vidusceļš, vai kas radīs labākos rezultātus. Nav tādas situācijas, kurā uh, nebūtu labi atbalstīt darba tiesības. Jebkurā situācijā uh, var kaut ko no jauna iemācīties, ir laba prakse, ko var pieņemt un uh, atbalstīt un virzīt citās valstīs. Tātad atbalstīšana ir vienmēr uh, risinājuma daļa. Bet par sankcijām gribētu teikt sekojošo. Es negribētu uh, lietot vārdu sankcijas, bet uh, šīs atturošais uh, nosacījums, jeb uh, deterrent. Ja puses pilnībā neievieš tos nosacījumus, kas viņiem ir uh, kā pienākumi. Tātad puses vienojas kaut ko izdarīt un tad uh, saņem kaut ko uh, par to, bet ja viena puse neievēro tiesības, tad otrai pusē ir tiesības atsaukt tos labumus, ko tā sniedz par noteikumu ievērošanu. Tātad Tātad, eh, ja eh, tas ir noteikti nolīgumā, kas novēd pie ekonomikas ieguvumiem un eh, tarifu samazinājums, ja viena puse neievēro noteikumus un ja nebūtu iespēja tad to kaut kā risināt, tad darba noteikumi būtu daudz zemākā līmenī nekā komerc noteikumi. Tātad es neteiktu, ka šeit ir jāizvēlas. Tātad kaut kādas atturoši noteikumi vai tie ir uh, Uh, tādi patiesi noteikumi, ka kaut ko puse zaudē neievēršot noteikumus, uh, uh, tad, tad, tad tas ir svarīgi. Šeit ir jāpanāk līdzsvars. Vai ir pozitīvas pieejas, kas ir īstenotas? Jā, es varu jums sniegt dažus piemērus. Ir labāk darba programma astoņās valstīs, pusotrs miljonus strādnieku, kur eh, notiek novērošana eh, fabrikās un tiek ziņots par to, vai tur ir atbilstība starptautiskiem standartiem. Vispirms tas tiek teikts eh, konfidenciāli fabrikā un pircējiem, Un, eh, ja problēmas tiek atrisināts, tad arī tiek tas publiskots, un tas ir radījis pozitīvs rezultāts, un tas atsaucas arī uz jūsu jautājumu par marķēšanu, Langas kungs. Ja informācija, kas tiek sniegta, ir pietiekami precīza, tad um, tas var attiekties uz visu sektoru. Piemēram, var teikt, ka šajā sektorā ir daudz programmu, bet eh, jūs nezināt, kurās eh, Uh, rūpnīcās tieši tas notiek, tad jums ir jārīkojas ļoti precīzi un labāka darba programma sniedz ziņojums par konkrētām fabrikām. Tur var būt 500 vai 2000 strādnieku, bet tas viss tiek nosaukts ļoti konkrēti un cilvēki līdz ar to zinās, kurš ko ievēro un kurš nē. Informācija ir jābūt ticamai. Uh, un monitorings jāveic cilvēkiem, kuram nav interešu konflikta, uh, tie cilvēki, kas to visu vērtē, viņiem ir jāzina, kāda noteikuma ir jāvērtē un kā to var novērtēt. Tāprā, tāpēc, manuprāt, SDO tik veiksmīgi ir darbojusies, jo cilvēki mums uzticas un tie, kas novēro šo situāciju, vienmēr ir vietējie cilvēki, kas tiek pieņemti darbā un apmācīti vietējā līmenī. Tikai programmas direktors ir startautisks mūsu darbinieks bet to varētu īstenot daudzās nozarēs. Mums ir daudzas attīstības valsts, kuras saka, lūdzu, īstenojiet labāku darba programmu mūsu lauksaimniecības vai apabražošanā, piemēram, un tas viss notiek ar STO atbalstu. Dažkārt šīs programmas var turpināt dzīvot savu dzīvi, tad, kad rūpnīcu īpašnieki pārņem to gan Vietnamā, gan Kambodžā, jau mēs tojamies šim līmenim, bet tur ir vajadzīgas eh, donāru finansējums pašā sākumā. Ir virkne jautājumu, ko uzdev Langa kungs un arī citi par konvenciju ratifikāciju un salīdzinot to ar ieviešanu vai iev īstenošanu un kāds ir mans viedoklis par to. Runājot par to, vai visām valstīm vajadzētu uh, ratificēt SDO konvencijas, nu, es esmu SDO uh, ierēdne, un uh, es neko citu nevaru teikt, ka jā, valstīm būtu tās jāratificē. Kaut vai tāpēc vien, ka tās ir tik pamattiesības, kā, piemēram, uh, piespiedu darba aizliegums, uh, brīdrošinās brīvība, darba koplīguma. Tas ir tādas pašas pamattiesības, un tāpēc šie nolīgumi būtu jāratificē. 1900. 98. gada deklarācijas par cienīgu darbu un par četriem standartiem izveidošanu, tas bija tāds uh, Eh, milzīgs progress ILO, ja bez tev pieejā, un tāpēc mēs sakām, ka eh, tā būtu jāratificē, bet ja valsts eh, ir starptautiskajā sabiedrībā un ir SDO dalība valsts, tā ir pienākums ievērot šīs četras pamatiesības, un par to nobalsoja mūsu 185 dalībvalsts, bija dažas, kas atturējās, neviens nebalsoja pret, bet valsts, kas atturējās, varbūt tās zināja, ka tās pieredze nav bijusi pietiekami uh, laba, bet uh, visi nobalsoja tātad par to, un tas ir kļūst par startautisko standārtu, ka šīs četras tiesības, kas ir atspoguļotas astoņās uh, konvencijās, un tās ir saistošas visām valstīm, vienalga vai tās ir ratificējušas šīs konvencijas vai nē. Uh, Tātad, kā jau teicu, eh, šie noteikumi ir jāievēro. Runājot par uzraudzības sistēmu SDO, valstis, kuras ir ratificējušas, eh, tiek eh, biežāk un stingrāk vērtētas, un tās vērtē ekspertu komiteja. Visas valstis tiek vērtētas attiecībā uz šiem četriem pamatstandartiem. standartiem bet tas tiek darīts reizi četros gados. Tātad varam teikt, ka uzraudzība nav tik strikta tām valstīm, kas eh, nav ratificējušas konvencijas. Tātad varētu teikt, ka jā, eh, ir jāratificē, bet eh, arī tirzniecības nolīgumos par to tiek runāts. Ieviešana, jā, protams, tā ir pilnīgi cita lieta. Jebkurā sistēmā, jebkurā valstī, jebkurā jomā var būt ļoti labi likumi, kas netiek ievēroti kas uh, na, netiek īstenoti un dažos gadījumos arī valdība pietiekam tos neīsteno. Tātad nav šī te labprātīgā ievērošana un nav šis atturošais efekts, nav sodi, ja netiek kaut kas ievērots. Un, diemžēl, darba standarta ziņā šī situācija neatšķirs. Līdzīgi kā citās jomās, jūs varat ieslēgt televizoru un nedēļas laikā redzēt uh, kā tiek pārkāpti darba standarti dažādās uh, uh, pasaules valstīs. Tātad uh, globālās ekonomikas integrācija, mēs cerējam, ka tas paaugstinās standārts un dažos jautājumos ir bijis šis spiediens uz augšu virknē valstu un ir bijis pozitīvs efekts, ne tikai tirzniecības nolīgumi un vispārējie globalizācijas spēki, bet arī citi spēki uh, ir veicinājuši nabadzības novēršanu, simtiem tūkstošu cilvēku ir uh, izkļuvuši no nabadzības kopš tūkstošgans attīstības mērķu pieņemšanas, da, lielākā daļa Ķīnā. Ja Ķīnu nerēķinātu, tad mēs uh, nebūtu spējuši uh, samazināt uz pusi um, uh, nabadzību. Tātad Ķīna tur ir ļoti būvi, būtiska daļa. Uh, un ir panākti būtiski uzlabojumi, un tas ir saistīts arī ar vairākiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Pieskāros e, šim e, labas informācijas jautājumam ar marķēšanu. Tur jautājums ir, cik ticams ir marķējums, cik caurskatām ir ziņošana un cik caurskatāmi darbojas arī šie e, monitorētāji. Tagad atgriezīšos pie sākotnējiem jautājumiem par tirgus ekonomikas statusu Ķīnai Var tikai pateikt, ka SDO šeit nav pozīcijas. Ķīna līdzīgi kā valsts, kas ir pārstāvētas šeit un citas SDO dalībvalstis, tie ir jautājumi, kas nav tieši mūsu mandātā un līdz ar to mēs neieņemam nekādu pozīciju, jo mēs nevarētu panākt šajā organizācijā tādu vienotu pozīciju. Tiek uzdot jautājumi par Irānas uh, jautājumiem. Mūsu uzraudzības sistēma dažkārt saņem eh, sūdzības par uh, lietām arī Irānā. Nesenajos gados ekonomikas un finanšu sankcijas Irānai ir ļoti apgrūtinājušas uh, darbu uh, Irānā, un mēs tur nevaram nekādus maksājumus veikt, un līdz ar to mēs vairs neesam tur tik aktīvi darbojušies kā agrāk, un cerams, ka varēsim šo situāciju mainīt nākotnē. I think we've touched several times on the question of. Vairāk kārt runāju par ratifikāciju. Kāds jautāja, vai, vai Eiropas Savienības programma ir pietiekami ambicioza. Ja nemaldos par to runāja vairāk cilvēku, es gribētu teikt, ka tas, ko Eiropas Savienība un Eiropas komisija dara, uh, Uh, darba uh, cilvēku un uh, sociālo tiesību jomā vienalga, vai mēs raugāmies uz tirdzniecības nolīgumiem, uz GSP e plus vai uh, uz tādiem pagaidu pasākumiem, kā Bangladešas jautājumu, tad jāsaka, ka Eiropas Savienība ir uh, līderu starpā runājot par progresu panākšanu šeit un tas ir e, ļoti labi, ka ir vairāk kā viena valstu grupa, kas ļoti aktīvi vietā strādā, un ir ļoti labi, ka e, tiek pielikt šie pūliņi, bet e, vai tas būs veiksmīgi, mēs raugāmies uz šo milzīgo izaicinājumu un noteikti ir jādara vairāk. Un uh, jaunā tiesniecības stratēģija un jūsu darbs, tas atzīst, tas arī norāda uz to, ka ir jādara vairāk, ka līdšanējā stratēģija ir bijusi diezgan veiksmīga un tā iet pareizajā virzienā, bet vēl ir jādara daudz vairāk, ja vēlamies uh, nopietni atrisināt uh, tās problēmas, kas ir saistītas ar globālajām piegādes ķēdēm, ar partneru valstīm, jo īpaši attīstības valstīs, mūsu tiesniecības partneros un tur ir daudz vairāk darāms. Es runāju par sankcijām un atbalstīšanu un ko ierakstīt eh, tirzniecības noliegumos. Būtu ļoti interesanti turpināt eh, vērot tētību sarunas starp Eiropas Savienību un ASV. Eh, tur abām pusēm ir atšķirīgas pieejas. Un ja es varētu tā vienkāršot šo jautājumu, tad varētu teikt, ka to saturu, ko piedāvā Eiropas Savienība, varētu saukt par ambiciozāku nekā to, ko piedāvā ASV, runājot par uh, šo sankciju vai apturošo noteikumu. Uh, piedāvājums ir plašāks no ASV puses un uh, varētu iegūt tādu nolīgumu, kas varētu būt ieguvums abām pusēm, vai arī varētu būt nolīgums, kas būtu sliktākais no abām pusēm, tātad zemāk standarti un uh, um, lielākas sankcijas. Tātad jums ir jāraugās, kā šīs uh, sarunas turpināsies. Un uh, vislabākais rezultāts varētu būt globāls standārts. Um, to tad atzītu arī citas valstis, uh, kuras uh, cenšas virzīties uz šo standārtu. Bet ir uh, daudz uh, sarunu vēl priekšā līdz rezultātam par sociālo dempingu attiecībā uz lauksaimniecību un sociālajiem uh, nosacījumiem strādniekiem lauksaimniecībā. Zināmā veidā tas sasaucas arī ar to, ko es teicu par nafta un Meksiku. Proti, ja ir uh, tirzniecības eh, un ekonomisko attiecību atvēršana, tirzniecības nolīguma starpniecība un ir ļoti atšķirīgi standartu līmeņi, dzīves apstākļi un ražīgums un ieņēmuma līmenis un spējas starp abām valstīm, tad būs tā, ka būs zināmi negaidīti efekti. Tāpat par konverģenci runājot, tas būs laba ziņa ikvienam, jo šī konverģence dos labumu visiem, bet arī šeit ir uh, apvienot prasībā viscaur, taču domāju, ka šī, šis aspekts vienmēr ir jāņem vērā tālāk par attīstību palīdzībai atsevišķās valstīs. To var labāk nodrošināt ar sadarbību nekā ar tirdzniecības nolīgumiem, bet e, šeit ir runa par to, ka jūs nevēlētos, lai jūs tirdzniecības nolīgumu veicinātu lejupējošu konverģenci. Un tāds risks tik tiešām var pastāv. Tad, kad mēs runājam par globalizācijas mūsu dienu facetēm, kad mums ir runa pār šo uh, darba spēka pieplūdumu no Ķīnas, tad šeit varētu, atkal varētu teikt, varbūt izklausās karikatūriski, bet ka e, tā nav bijusi konverģence uz leju, bet uz e, vidu. Ķīna ir palielinājusi e, vidējās algas par 400% desmit gadu laikā, neviena cita valsts to nav izdarījusi. Tas ir apbrīnojami, ko Ķīna ir paveikusi konverģences, bet vai mēs, mēs esam vēloši lejupējoši konverģents? Protams, esam. Vai tas ir globālas ekonomikas integrācijas dēļ vai citu faktoru dēļ, to, par to mēs varam diskutēt. Bet, protams, ka darba spēka Eh, piedāvājumu pieaugums ir bijis ar savu iedarbību. Ja jūs vēlaties izvēlēties no šādas virzības virzienā uz vīdu, tad ir ļoti rūpīgi jāpārdomā, kā pat uzturēt spēkā tos standartus, kas ir veidojušies paudzēm ilgi kā tas ir bijis, piemēram, Eiropā. Tālāk izskanēja konkrēts jautājums par eh, GSP un vai uh, E, to attiecināt tikai uz standārts piemērošanu. Mans viedoklis ir tāds, ka šīs politikas GSP plus vai tirsniecības nolīguma piemērošana, ka šeit ir jāņem vērā viss silo uzraudzības darbs. Um, Mums ir eksperta komiteja, kur sanāk kopā pieredze no e, pasaules e, juridiskām sistēmām, un kur mēs runājam par to, kā piemērot konvencijas katrā situācijā, vai virzība notiek pareizā vai nepareizā virz, virzienā, un šeit ir ļoti rūpīgi jāizlasa, eh, jāpārzina valoda un terminoloģija, kas tiek izmantota, vai uh, komisija atzīmē, vai atzīmē ar prieku, vai atzīmē ar eh, bažām, eh, ko ik viens vārdiņš šajā tekstā nozīmē. Bet ir jāizmanto tās kapacitātes, ko ir izveidojusi īlo. Tālāk vai E, ILO ir pārvirzījis savu uzmanību no PTO uz divpusējām attiecībām. Mēs neesam līderi šeit, mēs sekojam, kas notiek. Pilnīgi noteikti mēs uzskatām, ka daudzpusējas sistēmas ir ar savām priekšrocībām un ir ar, ir ar mazāk potenciālām negatīvām blakus parādībām Un priekšsēdētājs domāja, ka es būšu atbildējis visiem jautājumiem. Un tagad dosim vārdu komisijai. Tā ir um, Tūninga kundze, kas pārstāv uh, treidi ģenerālu direkciju. Uh, of this unit. Congratulations for the new job. Uh, šķiet, ka jūs nesam strādājat šajā vienībā, uh, šajā nodaļā un apsveicam ar jūs jauno darbu vietu. Paldies priekšsēdētāji, paldies par dalību šajās debatēs un paldies par jūsu centību, kā jūs izrunājat man vārdu. Jā, tik tiešām es sāku darbu 1. janvārī un ar prieku strādāšu šajā nodaļā, diemžēl, uz, ceļā uz darbu man jāpār pusotra stunda, tāpēc es rīt nepiedalīšos deba, eh, debašu turpinājumā. Arī es no savas puses vēlos eh, pateikties Sandrai Polaski par uzstāšanos un par daudzām lietām, ko mēs esam varējuši izdarīt kopā sadarbībā ar ILO. Esam ļoti pateicīgi par šo darbu un ļoti liela darba daļa ir pateicoties labai sadarbībai ar ILO. Kā jau es sacīju, vai daudz jautājumu, kas izskanēja šeit attiec uz tirdzniecības nolīgumiem. Un rīt būs ļoti interesants ziņojums, eh, par ko mēs runāsim. Un es gribētu izmantot šo iespēju norādot, ka mūsu nosacījumi darba ziņā ir saistoši un mums ir strīdu risināšanas mehānisms, tas ir atšķirīgs un es piekrītu jūsu novērtējumam Palaskikuns, ka savienoto valstu līgumi ir mazāk ambiciozi, tā varētu būt daļa no diskusijas. Tāpat jūs norā, nu, runājāt par GSP plus un eh, citiem aspektiem, par ko rīt notiks eh, debats. Jaunā tirdzniecības stratēģija pilnīgi piekrītu tam, ka šeit būs ļoti daudz iespējas mums domāt par turpmāku attīstību, piedienīgs darbs un visi šie temati šeit ir iekļauti. Un tagad attiecībā uz atbildīgu piegāžu ķēdi un arī vieniem, ta, viens no iemesliem, kāpēc man ir jābūt citur, ir tas, ka arī dalība valstis ļoti no lielu vērību piegriež šim jautājumiem. Un šajā sakarā mēs esam gandarīti par to, kā šie jautājumi tiks iekļauti nākošajā konferences darba kārtībā. Mēs Eh, eh, iesaistām šeit dažādas politikas, tirzniecību, investīcijas, bet arī citas, un izmantojam mūsu rīcībā esošos rīkus, lai varētu eh, likt uzsvaru ne tikai uz tirzniecības nolīgumiem, bet arī, piemēram, jūs pieminējāt Bangladešu, kur mēs sadarbojamies ar privāto sektoru. Bangladešu ir vērts pieminēt bet es domāju, ka ILO zinās tikpat labi, cik mēs, cik daudz pūliņu šeit ir mm, pielikt. Jāpiebilst, ka šis ir visai darbietilpīgs process ar valdību, ar privāto sektoru, un Bangladešas gadījumā mēs sadarbojamies ar savienotēm valstīm un Kanādu, bet darbs ir ļoti intensīvs, un šeit ir uh, lieli pūliņi jāpieliek. Varbūt glāze ir puspilna vai vairāk nekā puspilna, to ir vēl pagaidām grūti raksturot. Un jūs zināsiet, ka mums ir ļoti nozīmīgi strādāt starptautiskā vidē, Eh, arī citas organizācijas strādā pie atbildīgas piegāžu ķēdes, bet arī ILO un, protams, eh, darba standartu ievērošana ir prioritāra šeit. Un noslēgumā varu teikt, ka mums ir daudz iniciatīvu. Mūsu prioritāte ir nodrošināt pilna potenciāla izmantošana, un mēs cerīgi raugāmies uz ciešu sadarbību ne tikai ar ILO un tās dalību valstīm, bet arī ar parlamentu. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs, un es tagad vēlētos uzdot Tvinings kundzei jautājumu. Ir daudz iniciatīvu attiecībā uz Eh, ilgspējības eh, līgumu ar Bangladešu, bet eh, ir dzirdētas runas, ka komisija gatavo iniciatīvu. Some, um, groups on that uh, going on for a long time. Iniciatīvu apģērbu iniciatīvu vai tā uh, parādīsies dienas gaismā un tiks saistīta ar ILO darbu. Um, I'm afraid that you're asking a lot of me. Man šķiet, ka jūs uz, jaut, prasāt no manis pārāk daudz. Ģenerāla direkcija, eh, kas um, gatavoja apģērba iniciatīvu, ir cita, bet katrā ziņā ir pētījums, ko eh, vada DEFCO ģenerāldirekcija, un man šķiet arī, ka arī vairākas dalība valstis domā par šiem jautājumiem, un mēs pagaidām tikai iepriekš plā, um, apsveram šos jautājumus, un treid ģenerāldirekcija strādā pie šiem jautājumiem, un arī ILO būtu ir jāpievērš uzmanību šiem jautājumiem, taču pagaidām sniegt jums skaidru atbildo komisijas puses vēl ir pārāk. Paldies! Un iespējams pēdējais jautājums Palaski kundzei ir tik at, daudzas atšķirīgas pieejas, lai stiprinātu darba tiesības. Un dažādas valstis Eiropas Savienībā strādā pie šiem jautājumiem. Kā jūs spējat sakoordinēt šīs atšķirīgās pieejas un iniciatīvas? Jā, jūs pieminējat ļoti reālu problēmu, tā ir koordinācijas problēma. Jūs zināt, ka valdības dalību valstīm uh, piedalās šajās iniciatīvās daudzos sektoros, daudzās valstīs. Visur eh, koordinācija var sagādāt eh, grūtības un tam vajadzīgs laiks. Godīgi sakot, eh, šeit attiecībā uz organizāciju raugoties ir jāraugās kādi problēmu saskatāmība un izaicinājumi un iespējas ir tik milzīgas uzlabot darba apstākļus visur pasaulē. Es domāju, ka beig beigās strādāt ar šiem izaicinājumiem, jūs varat atbalstīt visu šās iniciatīvas, un jau visas tās gūs panākumus, bet ir jā, visas tās ir jāiesaista. Un uh, enerģija, kas, ko Tjūningas kundze jau pieminēja, mums ir nepieciešams visu šīs iniciatīvas, bet mums ir vajadzīgas tās visas, lai mēs būtu koordināti, cik vien iespējams labāk. Tātad ir jāorganizē, lai to visu atbalstītu un uh, lai paveiktu visus darbus. Es domāju, mums patiešām ir jābūt jānovērtē laiku no laika, kādas rezultāts devuši iniciatīvas un kuras ir bijušas produktīvākās. Jo mums nav tik daudz kapacitātes un resursi, lai izdarītu pilnīgi visu, mums to ir jāapzinās. Un uh, ir. Uh, virzību uz priekšu, un es eh, arī jūs komiteja to pieminēja, proti, kā veidot starptautiskas tiesības šajā jomā. Tātad nav vēl pagaidām šāda um, absolūta sistēma, kas atbalstītu visu, bet ar, arvien vairāk un vairāk instrumentu, kā attīstīt uh, sadarbību, kooperāciju, kā uzlabot valdību pieeju, ir deklarācijas un daudz citas iespējas. Jāraukās, kā to visu īstenot, jāturpina attīstīt pieeja, un tad ir arī, piemēram, iespēja tirniecības nolikumos iekļaut šos punktus. Piemēram, tētip, kā viena no šādām iespējām, tur patiešām var domāt ļoti radoši, kā uzlabot un raud, raudzīties, kā panākt starptautiskas eh, tiesības. Tas padarītu šo darbu vieglāku, jo daudz vairāk valsts ņemtu vērā šos instrumentus un tos īstenotu. Redzu, ka tam ir daudzpusējīguma raksturs. Bet ticiet man, esmu tiešām nobažījusies, kā var sadarboties eh, ILO, Pasaules banka, PTO. Domāju, ka nebūtu pareizi teikt, ka centienu daudzpusējība būtu norēta, protams, tas prasīs ļoti daudz lielāks resursu. Lies, paldies! Neviens vairs nav pieteicies runāt, sirsnieks, paldies! Patiešām bija ļoti vērtīgi diskutēt ar jums. So, liebe Kolleginnen Cienījamās kolēģis un kolēģi, mēs varam pāriet pie sastāvuma darba kārtībā. State of the play of on... Stāvoklis pašlaik notiekošajās trialogu sarunās. Pašlaik ir divi trialogi. Viens trilogs ir par uh, pretspīdzināšanas noregulējumu. Šākas kundze ir uh, referente šajā jautājumā. Tur šķiet, ka puses uh, virzās viena otrē tuvāk, panākas pretī Eiropas parlaments un padome. Ir dažas tehniskas sanāksmes, un 16. martā būs uh, nākamais trilogs Tā kā tur viss izskatās samērā labi. Otrais likumdošanas projekts, par ko ir trialogs, ir tā saucamā konflikta minerālu likumdošana. Tur ir Vinklera eh, kungs referents. Par šo jautājumu pašlaik nav saskatāms ātrs risinājums sarunām. Bija Trialogs 1. februārī Strasbūrā. ko vadīja Fonderberga kungs no Nīderlandes ārlietu ministrijas. Notika viedokļa apmaiņa un komisija. Komisija pārstāvēja patu komisāras kundze Viņi iezīmēja dažus iespējamus kompromisu priekšlikumus. Bija ļoti laba noskaņa, sadarbības noskaņa, bet, protams, ka daudzās jautājumos ir atšķirīgi viedokļi, ir tīpaši, kas attiecas uz saistošo raksturu un uzņēmumu iekļaušanu. Tā ka līdz šim nav noteikti nākamie datumi es padomē, iepriekšē padomē teicu, ka ja tai nav mandāta rīkoties, tad arī nav vērts uh, paredzēt nākamo trialogu. Tagad bumba ir uh, padomas lauka pusē. Padomas uzdevums ir uh, radīt iespējas virzīt lietas priekš. Tagad došu vārdu referentam. Priekšādatē, paldies! bet es domāju, ka nav nepieciešams da, pievienot eh, daudziem tā informācijai, ko jūs jau devāt, tas ir faktiskais stāvoklis. Tas, kas varbūt jauns šajā likumdošanā, jā, jāgaida uz padomi, jo tagad ir pienācis laiks padomē rīkoties. Protams, ka pienāks brīdis, kad mums būs arī iekšējais diskusijas, bet šis brīdis vēl nav pienācis. Mums vienkārši ir jāgaida, ko darīs padome. Tāda ir situācija, manuprāt. Domāju, ka mums jāpaliek pie tā, ka mēs eh, sakotnējam, kas ir konkrētais mandāts, plenāra sēdē ir balsojusi. Protams, ka ir ļoti ievērojama atšķirība starp eh, padomi un Eiropas eh, parlamentu. Paraudzīsimies, kādu nākamo gājienu taisīs padome Mums vajadzētu šeit eh, izgludināt mūsu atšķirību viedokļu nesakritības, jo mēs šeit zinām, ka politiskās grupas eh, saskata arī mērķi dažādi, bet es domāju, ka tas nav šodienas jautājums, bet eh, mums ir jāgaida, kāda padome būs virzījusies priekš. Paldies! Paldies, Vinkler kungs! Jā, patiešām bumba pašlaik ir. Uh, padomas lauka pusē. Es kaut kāds biju neformālajā tirniecības ministru padomē Amsterdamā. Un pusdienu laikā skaidri paudu, ka padome tās uzdevums ir virzīties uz priekšu. Un tā ir jādod mandāts Nederlandes padomas prezidentūrai, lai patiešām varētu rīkoties, citādi mums neizdosies virzīties uz priekšu. Es arī skaidri jūtu no Nīderlandes padomus prezidentūras puses, ka tā ir interese panākt rezultātu, un tas ir labi mums, ka Nīderlandieši ir motivēti virziet padomus priekšu. Jūs visi zināt, ka Nīderlandes padomus prezidentūra tikko kā strādājums pie jautājuma par eh, ražošanas eh, ķēdes godīgumu, atklāšu šo tematu un sasaukus konferenci, un es ceru, ka Nīderlandes eh, valstu virzies uz priekšu, protams, ka arī mūsu valdībām, citu valstu valdībām ir jāvirza un jāmeklē sarunas iespējas. Mēs varam pabeigt sesto punktu, un tagad mēs pārtraucam sanāksmi līdz 17. Eh, un tad turpinājums būs aizslēgtām durvīm. Lūdzu.